Eh, Malstrēma ir gatava sniegt mums sākotnējo paziņojumu. Priekšsēžkungs no vienas tēmas pie nākamās. Paldies, godātie deputāti. Šis ir ļoti nopietnas un svarīgs jautājums, kas šodien ir mūsu priekšā un iekļauts darba kārtībā. Kā jūs ziniet, pirmdien 28. septembrī vairāk nekā 100 cilvēki tika noslapkot Ginējā Konakvē kad uh, Ginējas drošības spēku dalībnieki šāva demonstratoru pūlī. E, Ginējas pilsoņi bija e, stadionā galvaspilsētā sapulcējušies, lai demonstrētu pret Ginējas militārās vadības uh, kamaras uh, vadītāju nodomu uh, kandēt prezidentu vēlēšanās. Un uh, miršo skaits joprojām nav īsti noskaidrots mēs tagad nemaz nezinām, kāda ir šo traģisko notikumu dimensija. Ievainoto skaits tiek lēsts vismaz 1200 apjomā. Atcerieties, liecinieki ir uh, liecinājuši par to, ka kareivi ir Konakavas ielās izvarojuši sievietes. Uh, ir eh, aizturētie, eh, un viņa skaits arī nav zināms. Opozīcijas vadītāji eh, nami tikuši, tajos notikuši iebrukumi, un kapteinis Kamāra ir izteicis kondol, savu līdzjūtību nogalināto ģimenēm un izsludinājis divdienas sērs viņš distancējās no slepkavībām, teica, ka viņš eh, neatbalstīja militāro eh, spēku vardarbīgo eh, brutalitāti. Eiropas savienība tūlīt pat stingi noraidīja šo vardarbību, augstais pārstāvs Solāns kungs un komisārs De Kuhts nākamā dienā savus nosodījumus pauda. Mums ir jānoskaidro iesaudzīto skaits un vārdi, kā arī notikumu e, pilna, e, pilns pārskats jāiegūst. E, ANO drošības padomu pagājušā trešdienā saņēma informāciju par situāciju valstī. Āfrikas Savienība nosodīja notikumus un pieņem lēmumus par pasākumiem. Āfrikas valsts Savienības komisija pieprasīja notikumu izmeklēšanu ir jānotiek varas maiņai uz konstitūcijas pamata. Cilvēktiesības jārespektē, eh, konstitucionāla kārtībai ir atkal jāatjauno. Eiropas Sanība nolēma mm, Kotonu nolīguma 26. pantu pamatu uzsākt eh, konsultācijas un eh, sniegt ne tikai humanitāro atbalstu, bet uh, Mēs neesam bijuši vienīgie, mūsu starptautiskie partneri ir rīkojušies kopsolī ar mums, Āfrikas Savienība un ECOAS eh, nolēmuši eh, Ginejas dalībvalsts statusu eh, iesaldēt, kamēr tajā būs demokrātiska valdība. Startautiskā kontaktgrupa, ko, ko vada Āfrikas Savienība, ECOAS un kurā ņem dalība Eiropas Savienība, arī ir iedibin, nodibināta martā. Eh, militārā hunta eh, kopā ar opozīciju ir nolēmusi sarīkot vēlēšanas līdz gada beigām, kas mums dos eh, cerību uz mierpilnu demokrātiskām izmaiņām. Kamārs kungs teica, ka neviens no puča vadītājiem nekandidējušas un būs pārējais process e, un tiks ieviesas nepieciešamās grozījuma konstitūcijā, lai e, vēlēšanas var tikt sarīkotas. Ko tad mēs varam darīt, lai novērstu vardarbības turpināšanos un kā mēs varam Ginējas iedzīvotājiem palīdzēt e, tieksmēs pret demokrātijas, mieru un attīstības? Ir trīs galvenās darbības jomas. Pirmkārt, mums jāpastiprina e, politiskais spiediens uz Konakvi režīmu e, un galvenokārt starptautiskās kontaktgrupas kontekstā e, kapteiņa Kamāras lēmums nekandēt varētu palīdzēt mieram atgriezties. Uh, Burkina Faso uh, prezidents uh, eh, Kambaura kungs, uh, kas ir kontaktgrupas vadītājs, un viņa darbs vieš mūsu cerības. Eiropas saimnība šo šīs personas nozīmēšanu amatā apsveic. Mēs ceram, ka viņa iesaiste uh, palīdzēs panākt ilgstošo mieru izlīgumu Ginējā. Otrkārt, uh, mētiecīgas sankcijas pret individiem, kas ir atbildīgi par. Uh, vardarbību to varētu vēl pētīt. E, mums ir e, šī, e, tas jāpēt kopā ar Āfrikas un citiem starptautiskiem partneriem. Adis Abebā būs Āfrikas savienības sanāksme drīzumā un 12. oktobrī būs Abuģā Ginējā arī sanāksme. Tas būs ļoti nozīmīgi šajā kontekstā. Treškārt, es uzskatu, ka mums vajadzētu turpināt sniegt humanitāro palīdzību civiliedzīvotājiem un jāatbalsta demokrātiskais pārējais process Tomēr, vai tas izdosies, tas būs atkarīgs no uh, tā vai pārējais vara Ginējā būs gatava iesaistīties eh, mierpilnā konstruktīvā dialogā ar skaidru apņēmšanos, atturēties no turpmākas vardarbības, eh, cienīt eh, to iedzīvotāju cilvēktiesības un politisko brīvību. Mēs nesaudzēsim nekādas puldiņas atbalstīt Ginējas tautu šajā izšķirošā brīdī, un mēs vēlamies, lai atgrieztos civil demokrātiska valdība brīvās caurskatāmās vēlēšanās vienošanās. Mēs aicinām visus Ginejas darboņus atturēties no vardarbības un atļaut uh, mierpilnam demokrātiskam pārējais procesam notikt. Paldies, ministrs Kundze! Viena piebilda kolēģim, kas paceļ uh, zilo kartīti, jūs varat tā rīkoties, bet to var tikai darīt, kad uh, kolēģis uh, deputāts runā, ne ka komisijas pārstāv runā vai padoms pārstāv. Tagad mums ir politisko ruprunātāji. Vispirms Kačmareka kungs, divas minūtes lūdzu. Dziękuję, panie przewodniczący, panie minister. Paldies, priekšsēdētāji, ministrs, dāmas un kungi. Gvinejas krīze ir ilustrācija lielākajai problēmai ar kuru mēs saskaramies citās Āfrikas valstīs. Es runāju par šoreiz nepietiekamu nepietiekamu nopriedumu pilsoniskajās sabiedrībās. Kāpēc tas ir mu nozīmīgi mums? Ne tikai tāpēc, ka mēs esam pieķērušies savām vērtībām, bet arī pragmatiskiem eslu dēļ. Mēs daudz runājam par attīstības palīdzībai efektivitāti. To varētu saprast. Mēs esam vislielākais šādas palīdzības avots. Mums ir tajā pašā laikā jāsamierinās ar faktu, ka, ja saņēmēji valstis nevar pienācīgi izmantot mūsu palīdzību, tad iespējams ja mums vajadzētu šādas eh, palīdzības un naudas līdzekļu piešķiršanu pārtraukt. Kā Mārskungs šodien sacīja Francijai, ka eh, eh, saraujot saites ar viņu valsti Francija Um, pazemo citas valstis. Es domāju, ka Francijas re reakcija bija pareiza un attaisnot. Mums būtu jārīkojas tieši tāpat. Mums ir jābūt pietiekoši stingriem. Tas varbūt ir paradoxāli. Taču mums, mēs nedrīkstam uh, palikt pasīvā lomā. Mums ir jā, jāriģē, mums ir jāpieprasa, lai tiektu pārtraukt vardarbība. Un Tad, kad Burkina Faso e, prezidents devās uz Gvineju, Āfrikas Savienība paziņoja sankcijas, ja vien netiks atjaunota pienācīga konstitucionālā kārtība. Mēs aplaudējam Zviedrijai par tās paveikto šajā gadījumā. Zviedrija šajā jomā ir paveikusi daudz un Cerams, ka arī mēs, mūsu paveiktais būs efektīvs Gvinējā. Paldies, Patris Tiroliens, uz trim minūtēm. Paldies, priekšsādātāja kungs. Drošības situācija Gvinējā prasa skaidru un uh, ātru Eiropas Savienības rīcību. 28. septembrī 2009. gadā uh, Gvinējas militāristi no uh, slāpēja asinīs opozīcijas manifestācijas 155 upuri, tūkstoši uh, upuri izvarošanas un uh, ārkārtīgi nežēlīga vardarbība. Uh, Gvinējā bija divi uh, diktatori uh, kopš 1958. Uh, gada, kad tika iegūta neatkarība. Jāpārtrauc šī uh, vardarbības spirāla. Eiropas Savienībai, um, uh, dalību valstīm, institūcijām, kuras um, uh, mums atadis uh, valsts apvērsuma jau strikti nosodītām, jārīkojas reaktīvi. Un uh, 86. paragrāfs, ko to nolīgumā tiks izmantots, lai atjaunotu. Uh, kārtību Gvinējā, lai izveidotu ceļa karti, un tas paredz arī pārējais periodot skaidru un caurskatām. Un apņemšanos, lai CNDD šīs partijas un Musadis Kamara arī apņemtos netraucēt vēlēšanas. Uh, kapi, kapteiņa kamara lēmums attiecībā uz vēlēšanām, to pacelšanu un viņa kandidatūras izvirzīšanu vēlēšanās ir radījusi situācijas sāsināšanos. Un tās manifestācijas, kuras tik tika uh, e, izkliedētas un pret kurām tika vērsta šī briesmīgā vārdarbība, gribēja situācijas maiņu. Demonstrācijas uh, parāda cilvēku vēlmi, un uh, opozīcija šajā valstī praktiski tiek uh, izskausta. Tie, kas pie varas grib palikt pie varas, uh, ANO nosodīja šo darbību. Uh, Un uh, mūsu uh, parlamenta zivsaimniecības komiteja noraidīja balsot par zivsaimniecības nolīgumu noslēgšanu starp Eiropas Savienību un Gvinai, un tas bija pamatoti. Šodien, skatoties uz pēdējiem notikumiem, uh, parlaments uh, vēlas aicināt uh, padomi pieņemt uh, noteikts lēmums. Uh, ir jāveido starptautiski izmeidošanas uh, komisiju par 28. septembra notikumiem. Kā padomu rīkoties, lai nodrošinātu, ka SNDD šī partija uh, organizētu brīvas, caurskatāmas vēlēšanas īsā termiņā? Un uh, lai uh, mums atdiskam ar uh, nepiedalītos tajās e, un arī neviens no viņa partijas. Uh, Uh, Kotono līguma 88. pants uh, nosaka aktīvu rīcību un kā padoma rīkosies attiecībā uz uh, Gvinēju, kādi būs šie konkrētie soļi, konkrētie pasākumi, kādas iniciatīvas tiks izteiktas attiecībā uz starptautisku institūciju iesaistu, lai risinātu Gvinējas jautājumu. Paldies! Nākošais runātājs Nikola Rinaldi. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Dargie kolēģi. Ministres kundze, dargā Cecīlija, sākumā gribu izteikt līdzjūtību upuriem no uh, Alde un uh, arī 30 uh, deputāti strādā AKK. Uh, Grēmijā un arī ar jums tikāmies pagājuši nedēļu, lai runātu par situāciju Gvinējā un tikāmies ar liberāļu pārstāvu no Gvinējas, ka, ko arī dziļi skāra šī vardarbība un pret kuru tā personīgi tika vērsta. Tie jautājumi, par kuriem jau runāja Zviedrijas prezidentūra, tiem vēlamies. Uh, pievienot vēl mūsu prasību, ka Āfrikas partnerības ietvaros jāprasa, lai tiktu atbrīvotu ķīlnieki, kas tiek aizturēti. Jānodrošina brīvas vēlēšanas un nacionālās padomas deputātiem jādod iespēja darboties un jābūt ļoti skaidrām sankcijām, kas tādu skaidru signālu noraidītu, jo patiesi ir uh, pastrādāt pretī briesmīgu noziegumu. Par zivsaimniecības nolīgumu Aldi balsoja pret zivsaimniecības komitejā, un līdz ar to tas tika bloķēts. Šī uh, līguma kontekstā jāsaka, ka ir kas ļoti nozīmīgs, un mēs sagaidām aktīvu rīcību no padījums. Piektkārt, ir nepieciešams atbalstīt upurus. Programmām jābūt mērķorientētām, jāaiz, jāat palīdz sievietēm, kuras ir izvarotas bijušas un kurām ir nepieciešama īpaša palīdzība. Un par tieslietu jautājumiem. Nepietiek tikai ar izmeklēšanas komisiju, kas būtu starptautiska, bet arī starptautiskai krimināla tiesai jātiek iesaistītai. Jo es domāju, ka šeit jautājums ir arī par to, ka jāatzīst, ka nakrī upuru uh, nozīme jāatjauno taisnīgums, taisnīguma principiem jāvalda. Un šādi noziegumi nedrīkst notikt ne Āfrikā, nekur citur, un noziegums, pas, noziegums pastrādājošie jāsoda. Un tagad nākamais runātais Žalīka un uz divām minūtēm. Priekšsēdētājs, ministrs kundze, dargie kolēģi, mēs nevaram palikt eh, mierā un klusi saskaroties ar pagājušās nedēļas dramatiskajiem notikumiem Gvinējā. Tā vardarbība, ar eh, kurai tika pakļauti eh, oponenti, tīpaši sievietes, ir nepieņemama. Es vēlos paust savu atbalstu upuriem un viņu ģimenēm un daudzas no tiem vēl gaida, kad vairs, varēs saņemt savu tuvinieku mil, mirstīgās atliekas, ko, bija, ko ir konfiscējusi hunta, lai slēptu eh, šo, eh, eh, šīs asins izliešanas pēdas. Parlamentāra aktualitāte dod mums iespēju rīkoties šai sakarā un nosūtīt spēcīgu signālu Gvinējas valdībai, noraidot partnerattiecību Eh, nolīgumus un zivsainicības nolīgumus, kas tiks likti uz balsojumu uz parlamentā nākamajā nedēļā. Eh, un vienbalsīgi mēs pieņemam nelabvēlīgu, nelabvēlīgu lēmumu par šo zivsaimniecības nolīgumu starp Gvinēju un Eiropas Savienību. Papildus tam, ka tas ir neadekvāts, piešķirt finansējumu eh, šādai Eh, šāda veida zivsaimniecībai šķiet, ka eh, tādā veidā netiek ņemti vērā ne eh, zivju resursi, ne arī pašreizajā situācija, un pieļauj, iespējams, ka, šī, ka naudas līdzekļi var tikt izmantot pret Gvinējas tautu. Dārgie kolēģi, Eiropas parlaments nevar pieņemt pozitīvu atzinumu par zivsaimniecības nolīgumu ar e, Gvinēju, kamēr. E, nav atrisināt pašreizajā situācija. Ir jānosūta pareiz, eh, pareiz eh, vēstījums Gvinējas valdībai, pretējā gadījumā var eh, izcelties skandāls, kura, kurā atrisināšanai būs jāpieliek liela pūliņa. Paldies, nākošais runātais vergā. Dārgie kolēģi, ministra kungs. Kā daudzi citi parlamentārieši mani šokēja Eh, šokēja eh, dzirdētais. Esmu šeit. Eh, tāpēc, ka pirmkārt es cīnos par cilvēku tiesībām. Un Gvinējas notikumi nevar atstāt mani vienaldzīgu, jo šeit ir runa par cilvēktiesībā cīnītājiem un it īpaši par uh, pilsoniskās sabiedrības uh, pārstāvjiem, kas uh, E, tika aizturēti, nogalināti, sievietes tika izva izvairotas personas, kas ir e, ievainotas, kas ir nogalinātas, un represijas e, turpinājās arī vēlākajās dienās, un turpinās vēl aizvien. Šīs, šie cilvēki, viņi bija pilnīgi mierīgi noskaņoti un aicināja kamerā atcerēties viņa paustās saistības. Un nav nekādu šaubu, ka pretēji e, kapteiņa deklarācijām varai pietuvinātas personas ir īstenojušas e, šo vārdarbību. Pilsoniskās, eh, Gvinējas pilsoniskā sabiedrība aicina palīdzēt starptautisko sabiedrību. Pēdējo mēnešu laikā Nacionālā padoma organizēja plašu procesu Gvinējas iedzīvotāju vidū, kas ir kā paraugs šajā Āfrikas valstīm. Informācija, ko mēs saņemam no Gvinējas, ir satraucoša, un mēs Eiropas parlamentā nevaram uh, apmierināties tikai ar runām. Šis debats notiek pēc mūsu pieprasījuma, pēc uh, Eiropas kreiso pieprasījuma, taču ir jāiet vēl tālāk. Mēs pieprasam nosodīt manifestāciju apspiešanu. Nepār, jūs runājat par uh, mērķiecīgām sankcijām, ministrs Kundze, vai jūs varētu pateikt mums vairāk šajā sakarā? Mēs pārtraucām Eh, mēs pieprasām pārt, eh, atbrīvot aizturētās personas un izveidot starptautisku izmeklēšanas komisiju pār šiem notikumiem. Man šķita, ministrs Kunds, ka mēs esam pareizā, pareizā ceļa, taču mēs gribētu dzirdēt vairāk. Tāpat arī tika sacīts, ka papildus, eh, ka ārpus humanās palīdzības visa pārējā palīdzība ir iesaldēta. Mūsuprāt, tas, tas ir eh, minimums, taču mums ir jāmeklē ceļi, kā atbalstīt demokrātiskas pārmaiņas. Priekšsēdētāji, mēs vēlamies, lai nākamajā Strasbūras sesijā. Ja tiktu pieņemta rezolūcija, lai Eiropas parlaments nesamierinātos tikai ar runām, bet ķertos eh, pie eh, darbiem un pieņemt lēmumus, kā tas notika pagājušā gada janvārī. Es vēlreiz gribu norādīt, cik šis jautājums ir steidzami risinams. Organizācijas uz vietām mums nepārtraukti sūta eh, trauksmes signālus par etniskiem konf konfliktiem. Cilvēktiesības Āfrikā tieši tāpat kā visur citur pasaulē ir jāturpina aizstāvēt. Paldies! Nav mister. Nākamais būs Skotas kungs, kas ir lūdzis vārdu, bet es viņu šeit neredzu plenāru sēžzādē. Ja tā, tad es došu vārdu Ronculī kundzei lūdzu. Paldies, priekšsētāj kungs. Dargie kolēģi. Ministrs kundze stāstīja par situāciju Gvinējā. Jau vairākas nedēļas notiek vardarbība. Cilvēki Gvinējā vēlas paust savu pārliecību, viņi izēj uz ielām un sastopas ar vardarbību. Praktiski visi tiek apspiesti, visi tie, kas pārstāv citu viedokli nekā Gvinējas valdība. Un tauta tai nemaz netiek dota iespēja brīvi paust savu viedokli. Viedokļa brīva paušana ir uh, tiesības, kas piekrīt visiem. Tā jau ir neskaitāmā reize, kad uh, tiek veikta vardarbība, tiek noslapkavota cilvēka, mums aktīvi jārīkojas. Pagājušajā nedēļā paritārā AKK asamblēja, kuras deputāte esmu, lēma tā, ka šeit ir nepieciešama rezolūcija un strikti jānosoda uh, situācija, jāprasa tiesiskas valsts atjaunošana, pamattiesību ievērošana. 157 cilvēki ir nonāvēti mm, šīs vardarbības rezultātā, un Pulkvedis Kamara ir mēģinājis to slēpt. Cilvēki cer uz startautisku atbalstu un cer uz palīdzību, taču Kamara to um, noraida. Uh, viņš noraida ārvalstu miera spēku izvietošanu šajā valstī. Viņš noraista jebkuru situācijas stabilizēšanas centienu. Es gribu, lai pēc vārdiem sekotu arī konkrēti uh, uh, darbi. Tāpat kā Rinaldi uh, kungs jau pieminēja jo citādi cilvēkiem nav praktiski pat tiesības izdzīvot, un sievietes un bērni maksā šo ārkārtīgi dārgo cenu. Ir jāatjauno tiesiska valsts. Vēršos pie kolēģiem, pie visām institūcijām. Šeit vienbalsīgi jārod konsens. Vienbalsīgi, lai tiktu veikti pasākumi, kas pilsoņiem Gvinējā ļautu atjaunot pamatiesības un baudīt demokrātiju un brīvību. Tāpat arī vēlos paust līdzjūtību tām ģimenēm, ko ir skārusi šī traģiskā situācija. Paldies! Nākošā runātāja Levina Kundze, pusotra minūte. Paldies, priekšsādātāja kungs, cienītās dāmas, godātie kungi. Malstrāms kundze. Es pati strādāju zivsaimniecības komitejā un pati pagājuši gadu biju Gvinējā un ļoti labi pārzinu situāciju. Uh, Un, manuprāt, ir jāpadomā par to, ka zivsaimniecība vispār šo, ka Eiropas Savienība vispār šo zivsaimniecības līgumu grib slēgt, jo jau toreiz mēs vienojamies par šo zivsaimniecības līgumu, un tas notika divas nedēļas pirms valsts apvērsuma. Un neskatoties uz tā, šis, to šis līgums tika turpināts. Vakar ASV ārlietu ministra Hillary Clinton uh, uh, publiski uh, aicināja uh, Kamāru atkāpties. Es domāju, ka tas ir nu, vismaz tas minimālais, ko varam prasīt, un tas ir patiesi kauns, ka mēs pēc divām nedēļām šeit uh, parlamentā varētu balsot par zivsaimniecības uh, nolīgumu, jo tas nozīmētu, ka liela naudas summa novembrī tiktu uh, izmaksāta uh, Gvinijai. Mēs šeit runājam par. Uh, tunču zven, zvejniecību un 25 zivsaimniecības uh, flotes, uh, respektīvi to kuģi uh, zvejo Gvinējas piekrastēs, un es domāju, ka tiem jāmeklē cita zvejošanas ūdeņi, jo tas ir absolūti pretrunā ar to, ko komisija ir visu laiku uzsvērusi par šī nolīguma Mm, ietekmi un aptvērumu, jo šādi mēs parādām praktiski, ka nemaz nekādas um, izpratnes no, mums nav to, kur nonāk līdzekļi no šīs divsaimniecības līguma. Tādēļ, ministrs kundze, es gribētu zināt, ko jūs darosiet attiecībā uz šo divsaimniecības nolīgumu un vai jūs plānojat ar ASV kopā prasīt uh, kamērs atkāpšanos. Paldies! Paldies, tas bija ļoti skaidrs jautājums. Un tagad uh, nākošie runātāji. Paldies, priekšstādātāja kungs. Es gribu teikt, ka tā vardarbība, kāda ir uh, Gvinējā, ir strikti jānosoda. Pirms divām stundām Francijas ārlietu ministrs uh, deklarēja, ka uh, kamera uh, tiek turēts aizdomās, uh, ka uh, viņš ir uh, pieļams arī lēmums uh, sakarā ar šīs vardarbības uh, veikšanu. Bet, nu, kur ir iemesls šai spriedzei? Tas ir saistīts ar to, ka Kamara grib uh, palikt uh, uz mužīgiem laikiem pie varas, ka viņš necieš nekādu politisko opozīciju. Tātad es atzinīgi vērtēju to, ka Burkina Faso pre, uh, priekšsēda prezidents, kuram ir ļoti liela pieredze uh, sarunu vešanā, jo viņam ir izdevies uh, vairākus konfliktus uh, uh, noslāpēt, ka viņš ir iesaisties šajā situācijā un turpina darbu. Paldies! Nākošais rundais tev visu. Paldies, priekšsēškungs, man jālabo Džoliņas kundz, ka viņa teica, ka uh, zivsaimniecības uh, Eh, komiteja balsoja vienbalsīgi, eh, lai noraidītu šo eh, zilsainicijas līgumu ar Gvinēju. Patiesība bija tā, ka tikai viens cilvēks balsoja, balsoja pret, bet PPE balsoja pār. Mums patiesībā šis nolīgums ir ļoti apšaubāms un kā daudz līdzīgu nolīgumu, un tos ir tiešām jānoraida. Un, Eh, tad mums ir tiešām jāgādā par to, ka šis partnerības eh, nolīgums eh, nevar stāties spēkā nekādā gadījumā. Ņūtons Dans kundze. Es esmu um, cilvēktiesību juriste ar gandrīz 4. gadsimta pieredzi, un es uzskatu, ka Eiropas Savienībai ir jāizstāv cilvēktiesības visā pasaulē, bet tomēr ļoti svarīgi to darīt ticamā veidā, un lai to darītu, mums ir jāizstāv cilvēktiesības arī mūsu robežās un Eiropas Savienības sistēmā. Kā jau es esmu daudz reizi pēdējo trīs mēnešu laikā teikusi, šīs šī parlamenta cilvēktiesība, pilsonisko tiesību komitejas vadītāji eh, šeit eh, Gans skundze, Kinga, eh, Kinga Gāls skundze bija um, valdības locekle, kur mēs Ungārijā saucam par uh, snaiperu valdību, kas ir nošā, uh, kas, kas rīkojās ļoti vardarbību pret miermilīgiem protestētājiem. Uh, Un e, tātad pirms mēs e, nopietni šeit rīkosimies e, paši savās mājās, neviens nepiešķirs nekādu ticamību mūsu centieniem cilvēktiesību jomā. Paldies, vai vēl kāds gribētu runāt? Nē, tad došu vārdu Malmstrēms kundzei, lai atbildētu jautājumus un apkopot diskusiju. Paldies eh, priekšsēdētāji un paldies Eiropas parlamentam par to, ka šis jautājums tika iekļauts dienas kārtībā. Tas ir ļoti nopietnas temats tik tiešām un mēs Eh, kā jūs, es ceru, sapratāt no manas sākotnēs uzstāšanās, eh, mēs apzināmies eh, briesmīgos asins stindzinošos cilvēktiesību pārkāpumus, kur notiek Konakrī, Gvinējā, un cilvēki vēl aizvien ir aizturēti, ieslodzīti, un mēs pieprasām pilnu izmeklēšanu tam, kas ir noticis, un atbrīvot gūstekņus un ieslodzītos. Mēs, mūsu reakcija ir bijusi pilnīgi skaidra, mēs esam no, pauduši savu nosodījumu eh, ar eh, Solānas kunga, ar Degūhtas attiecību un arī AKK grupā Eiropas eh, delegācija Eiropas parlamentā, sagatavojot deklarāciju, un ir ļoti nozīmīgi, ka Eiropas Eh, Eiropā vienbalsīgi nosoda šos notikumus. Tāpat arī mums ir jānorāda uz ciešu sadarbību ar citiem eh, spēlētājiem, lai eh, starptautiskā kopiena spētu konsekventā veidā nosodīt šos notikumus. Tas ir vienīgais veids, kā mēs varam īstenot spiedienu. Tāpat arī Eh, mēs apsveicam eh, starpnieka eh, Burkina Faso prezidenta iecelšanu, palīd, lai varētu palīdzēt šī konflikta ris, risināšanā. Un, Demīkundze, mēs esam aicinājuši, pieprasījuši e, kapteiņa Kamāras atkāpšanos no amata. Tāpat arī atbildot tagad uz citiem jautājumiem, mēs esam gatavi apspriest sankcijas. Mūsuprāt, ka efektīvākas tās būs tad, ja mēs tās īstenosim kopā ar pārējo starptautisko sabiedrību. Tāpēc mums ir jāapspriežās ar starptautisko sabiedrību, kā mēs šīs sankcijas varam vislabāk koordinēt, lai tās būtu maksimāli efektīvas. Ar Āfrikas Savienību, ar eh, kontaktu grupu, ar. Mm, Savienotām valstīm. Un mēs esam atsākuši konsultācijas pēc 96. panta ietvaros un esam iesaldējuši visu attīstības palīdzību, izņemot humano palīdzību un palīdzību demokrātiskai pārējai. Runājot par zivsaimniecību, vai tā būs daļa no šīm sankcijām vai nē, bet es tikai aicinu uh, Eh, turpināt eh, eh, diskusijas ar komisiju. Komis, komisija ir atbildīga par Eiropas zivsaimniecības politiku, bet esiet pārliecināti, ka mēs turpināsim darbu un sadarbību ar starptautisko sabiedrību, lai turpinātu īstenot spiedienu un pieprasītu pilnīgu izmeklēšanu, kā arī e, cerams brīvas un taisnīgas vēlēšanās Gvinējā. Paldies priekšsēdētāji un paldies deputātiem par šīm debatēm. Paldies, e, Malstrēms kundze. Paldies par to, ka jums ir tik daudz pacietības, jūs pavadījāt visu pēcpusdienu un gandrīz vai visu vakar šeit. Pavisam nesen vēl jūs bijāt šī parlamenta deputāta un jūs šī vide jums ir pazīstama un patīkama. Ar to debates tiek slēgtas un mēs pāriesim pie vienas minūtes runām. Run, uzstāšanās piešķirtais laiks ir pusstunda. E, pieturieties lūdzu pie tā. E, dodu vārdu Pasesku kundzei. Es. Paldies, priekšstādātāja kungs. Es e, atzinīgi vērtēju vienošanos par Nabuko uh,